no vairākām grupēm GOS un D, ALDE, Zaļajiem un EKR un ETP eh, saņēmis pieteikumus komisijām un delegācijām. Eh, saraksts tiks eh, publicēts, ja līdz protokola apstiprināšanai nebūs iebildumu, tad kandidāti tiks apstiprināti. Kā jūs zināt, kandidatūru iesniegt